ebolas vīrusi uzliesmojumu. Un padoms vārdā es došu vārdu Dela Vedova kungam. Presidente. Presidente, onorevoli deputāti, signora komisāra. Priekšsēdētāji, godājumie deputāti, komisāres kundze. Nesenā ebolas epidēmija Rietumā Afrikā ir pārsniegus iepriekšējos apmērus. Šeit ir ļoti daudz problēmas. Un šeit ir arī ietekme uz sabiedrības veselību, humanitārie jautājumi. Ir ļoti daudz cilvēku, kas ir cietuši attiecīgajās valstīs, kas atrodas šajā reģionā. Un padomi ir nobažījusies. Uh, par socioekonomiskajām sēkām, arī par drošības sēkām, kas izriet no šī uzliesmojuma Rietumā Afrikā. Un mēs strādājam kopā ar Eiropas slimību novēršanas centru. Un risks sakarā ar ebolas vīrusu Eiropas Savienības iedzīvotājiem, kā arī ja šie iedzīvotāji no Eiropas Savienības ceļo uz Āfriku, šis risks ir zēms. Ar nosacījumu, ka tiek ievērots attiecīgās normas. Eiropas Savienība ir līderpozīcijās re reaģējot uz šo epidēmiju. 15. augustā ārlietu ministri aicināja izstrādāt uh, detalizētu pārskatu par starptautisko reakciju un tur tika pasvītrots arī, ka ir nepieciešams koordinēt starptautisko palīdzību pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas efektīvāk. Ministri aicināja pastiprināt koordināciju, un padomē bija jāizstrādā rēģēšanas plāns no ES puses, lai risinātu šo situāciju. Tad kādi pasākumi ir veikti kopš minētās sanāksmes? Runājot par humanitāro palīdzību, Eiropas Savienība un dalībvalsts rēģēja, nekavējoties uz ebolas vīrusu izlīdzību uzliesmojumi. Šeit tika sniegts gan finansiālais atbalsts, gan ANO aģentūrām, gan dažādām organizācijām veselības, komunitārās palīdzības joma. Mēs e, redzam, ka šie darbinieki, kas strādā uz vietas, tie ir ārkārtīgi motivēti, nu, un daži ir arī gājuši bojā, tiek veikta analīze, e, kopīga izvērtēšana, kāda vēl humanitārā palīdzība ir nepieciešama, eh, sadarbība ar Pasaules veselības organizāciju, ar ANO, mm, ANO humanitārās palīdzības koordinācijas centrs ir aktīvi iesaistījies arī eh, katastrofa reakcijas centrs, ārkārt situāciju centrs darbojas 24 stundas, koordinējot visus pasākums. Uh, Kopš krīzes sākuma arī dalībvalsts ir nākušas klajā ar palīdzības piedāvājumiem, ir mobilizēti arī eksperti, arī medicīnas personāls. Es tikai citēšu dažus piemērus. Apvienotā karaliste ir izveidojusi Sieralonē Frītaunā tādu palīdzības centru, un pirmā fāze jau darbosies nākamnedēļ. Austrija, Francija ir sūtījusi medicīniskās iekārtas, Vācija kopā ar Eh, ir uzņēma šo Pasaules veselības organizācijas darbinieku, kas ir saslims ar eh, vīrusu, un Itālija arī 200 tūkstoši eiro ir devusi Gvinējas aktivitātēm, un vēl 240 tūkstoši eiro ir nesen piešķirti. Uh, kā papildu finansējums, un 1,2 miljoni eiro ir arī piešķirti šī vīrusa ārstēšanai un prevencijai. Padome ir izstrādājis visaptvarošo rēģēšanas plānu, un šajā ietverā tiek veikta arī gaisa transporta koordinēšana šobrīd. E, te ir vērojami trūkumi, nu, līdz ar to nevar piegādāt efektīvi visus resursus, arī personālu, un prezidentūra saprot, ka ir nepieciešams strādāt vēl vairāk, Eiropas Savienībai ir jādod ieguldījums uh, veselības sistēmā atjaunošanā, jo tās ir praktiski sagrautas, un ja mēs neatjaunosim šīs sistēmas, tad sāksies arī humanitārā krīze, kas pārcelsies un izplatīsies arī uz citiem Āfrikas reģioniem. Prezidentūra kopā ar komisiju un arī aizdarbības dienestu turpinās koordinēt Eiropas Savienības koordinēto atbildi, strādājot kopā ar ANO organizācijām un Pasaules veselības organizāciju. Uh, par publisko veselību Eiropas rēģēšanas ietvers ir pietiekams un efektīvs. Mēs esam gatavi aizsargāt savus iedzīvotājus. Dalībvalsts ir gatavs arī rēģēt attiecīgi pret uh, dažādiem riskiem. Uh, dalībvalsts kopā ar komisiju koordinē savu rīcību cenšas novērst pārobežu izplatības riskus. To viņi dara caur veselības un drošības komiteju. Ir arī kompetentās iestādes, Eiropas slimību novēršanas un kontrolas centrs ir iesaistīts, un um, šis centrs ir atbildīgs par tra, uh, libīgo slimību epidemioloģisko uzraudzību 15. septembrī notika augsta līmeņa sanāksme Briselē. Šai sanāksmē dalībnieki koordinēja tālāk Eiropas Savienības pasākums, lai rēģētu uz krīzi Rietuma Āfrika. Ir iesaistīta attiecīgā komisāra, ir arī attīstības ministri. Iepriekš minētā sanāksme arī augsta līmeņa ANO koordinators, kas ir atbildīgs par ebols vīrusu, piedalījās. Tur bija arī arī NVO ārsti bez robežām pārstāvs. Un šai sanāksmē izskanēja vēlēšanās vēl vairāk koordinēt starptautiskās sabiedrības reakciju uz uh, pasākumus cīņā pret ebolas vīrusu uzliesmojumu. Un Eiropas Savienībā, Milānā 22.26. septembrī būs neformālā ministru padomas sanāksme, kur tiks runāts par šo te jautājumu un arī e, akcentēti vidie termiņu un ilgtermiņa pasākumi. E, tiks runāts par informāciju ceļotājiem, medicīniskā evakuācija, ir nepieciešams apvienot resursus, lai cīnītos pret ārkārtas situācijām ir e, jārunā par vakcīnām, ārstēšanu, palīdzības sniegšana, tālāk palīdzības sniegšana attiecīgās nu, valstīm, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un um, ANO organizācijām. Eiropas Savienībai jārāda globāla līdervadība, un jāsadarbojas ar Pasaules veselības organizāciju un ANO organizācijām. Godējumie deputāti, komisārs kundze, es ļoti ceru, ka šīs pārskats eh, jums rādīs to, ka prezentūra un padomi koordinē darbības, lai palīdzētu mm, šīm valstīm sadarbībā ar citām starptautiskajām organizācijām. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisārs kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs uzklausījām ļoti detalizētu prezentāciju no padomas puses, un tagad es arī gribētu sniegt savu debu, devumu diskusijām, pieskaroties trīs jautājumiem. Pirmkārt, šīs epidēmijas eh, raksturs. Otkārt, ko mēs darām komisijā, lai veicinātu koordinētu atbildes reakciju, un nobeigumā nedaudz par to pieju, kāda mums ir, lai mēs aizsargātu savus pilsoņus Eiropā. Pirmkārt par epidēmiju. Tā ir bezprecedenta epidēmija divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā jau ir pandēmija, kas izplatās valstīs, kur ir ļoti sliktas veselības ap aprūpes sistēmas. Pagātnē, ja mums bija šādas pandēmijas, tas galvenokārt notika vidēju un augsta ienākuma līmeņa valstīs, kur bija labas veselības aprūpas sistēmas un varēja attiecīgi rieģēt, bet šeit tā nav. Otkārt, nekad iepriekš nav bijis tā, ka epidēmija ilgs tik ilgi un tā vēl pat nav ierobežota. Šī ir ārkārtīgi dramatiska, neparasta situācija. Kā jau tika teikt, teikts, doktors Devits Nabaru, ANO vecākais koordinators cīņā pret šo epidēmiju, mūs informēja, ka uz vakardienu ir reģistrēti 4963 gadījumi un vairāk kā 2,5 tūkstoši mirušo. Un mēs redzam, ka šo gadījumu skaits pieaug dubultā katras trīs nedēļas. Un ja mēs tagad nerīkosimies aktīvi, tad pastāv trīs būtiski riski. Pirmkārt, trīs valstīs Gvinējā, Liberijā un Sierleonē, kur ir vislielākā slimības izplatība, eh, šī izplatība pārsniegs tādu slieksni, ka slimību jau vairs pat nevarēs vairs ierobežot. Otkārt, mēs vairs nevarēsim aizsargāt citas valstis no epidēmijas paplašināšanās, un epidēmija varēs turpināties un iet uz priekšu. Un treškārt, manuprāt, visbūtiskākais risks ir tāds, ka jo ilgāk mēs ļausim tā izplatīties, jo lielās, lielāks risks, ka vīrus mutēs, un kāds tad būs iet, rezultāts. Un tas varētu būt diezgan dramatisks. Šeit mēs nerunājam tikai par ar veselību saistītu ārkārtas gadījumu. Šajās trīs valstīs mēs runājam arī par ietekmi uz sabiedrību, uz ekonomiku, jo izaugsmas rādītāji tur ir būtiski samazinājušies. Mēs uztraucamies arī par drošības apsvērumiem, politiskiem apsvērumiem, jo šīs ir valstis, kur ir bijuši pilsoņu kari pavisam nesen Pavisam nesen šīs valstis ir sākušas atjaunotnes darbu, un tagad jāsaskaras ar šādām grūtībām. Ja mēs runājam par cīņu ar ebolu, šis nav parasts gadījums, kad mēs varam mobilizēt eh, humanās palīdzības darbiniekus, aizsūtīt tur, un tad viņi strādā un palīdz. Šeit tā nav, jo šeit ir nepieciešami augsta līmeņa profesionāļi veselības jomā, kas zina, kā strādāt ar šādu epidēmiju. Tāpēc mums ir ļoti neliels personāla loks pieejams un arī transports. Otkārt, eh, tātad, ko mēs Eiropā darām, lai cīnītos pret ebolas izplatību? Protams, mēs mobilizējam finanšu līdzekļus, ar lepnumu var teikt, ka komisija ar 150 miljoniem eiro ir vadībā reaģējot uz šo krīzi, Pavisam nesen ANO ir piedāvājis jaunas aplēses līdzekļiem, kas būs nepieciešami ebolas apkarošanai, tie jau sasniedz vienu miljardu. Un pirmdien tika apsolīts vēl 78 miljoni eiro. E, jāsaka, ka daudzas valstis strādā pie tā, lai piedāvātu aizvien lielākas summas. Tātad jāsaka, ka šis darbs ir diezgan efektīvs. nerunājot tikai par naudu, jāsaka, ka mēs eh, mobilizējam arī mediķu komandas, laboratorijas sūtam, eh, veidojam jaunas slimnīcas, eh, apkopes centrus un tā tālāk. UNICEF reaģējot uz mūsu skaitļiem, kas ir vairāki simti, viņi teica, mums ir nepieciešami tūkstošiem cilvēku, lai apturētu šo epidēmiju jo nevarētu būt tā, ka slimie cilvēki tiek sūtīti atpakaļ uz dzīves vietām, radot vēl lielāku risku. Mums ir jāpievēršas kritiski svarīgam jautājumam, tātad medicīniskai evakuācijai, jo daudziem veselības aprūpes darbiniekiem ir lielas bažas par to, ka ja viņi dosies tur, kas tad ar viņiem notiks, ja viņi inficēsies. Tāpēc mēs Eiropā strādājam pie tā, lai veidotu šādas evakuācijas kapacitātes un varētu kliedēt šīs bažas. Un mēs saprotam, cik svarīgi ir investēt izpētes lietās, vakcīnās, ārstēšanā un, ja tā varētu teikt, arī sienas celšanu nākotnes ebolas epidēmiju priekšā. Un par to jau ir runāts arī uh, vides komitejā septembra sākumā un arī citur. Un, ja mēs jau runājam par eh, jautājumu, ko es pieminēju sākumā, tātad kā mēs aizsargājam savus pilsoņus, šeit jānodala divas lietas. Pirmkārt, mēs sakam, apturēsim vīrusu, izolēsim to, apkarosim, bet neizolēsim šīs valstis. Es gribēju šeit īpaši pateikties Air France, British Airlines un arī citām aviolīnijām, kas turpina savus lidojumus šo reģionu, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet ir arī pasākumi, kas mums ir jāveic kopā, lai nodrošinātu, ka vīrus tā nenokļūst Eiropā, un mēs to arī darām. Pašlaik liels darbs tiek ieguldīts tajā, lai mūsu laboratorijas sistēma būtu gatava veikt testēšanu visās dalību valstīs. Uh, tā, lai, ja kādā valstī ir mazāk kapacitāte, tā varētu paļauties uz citām valstīm. Eh, mēs strādājam arī pie atbilstošu aprūpes centru slimnīcu nodrošināšanas. Svarīgi ir tas, ka mēs runājam vienā balsī un eh, nejaucam galvas saviem pilsoņiem. Jāsaka, pirmdienas tikšanās man deva lielas cerības, jo es redzēju, ka Eiropa tur ir gatava strādāt kopā Un es dzirdēju no dalību valstīm, kas eh, bieži nav gatavas sadarboties, viņas teica, lūdzu koordinējiet mūs, mēs esam gatavi strādāt kopā. Paldies! La parola all'onorevole Stier per due minuti. Stier kungam uz divām minūtēm vārds lūdzu. Liels paldies! Kā jau nu pat dzirdējām no komisāras kundzes, uh, Šis vīrus pieaug geometriskā progresijā, izplatās geometriskā progresijā un atbilstoši PVO datiem mums varētu būt pat 20 tūkstoši gadījumu līdz gada beigām. Tāpēc, dāmas un kungi, šodien mums ir atbildīgi jādiskutē par šo jautājumu. Mums nevajadzētu biedēt savus pilsoņus bet būtu arī skaidri jānorāda, ka starptautiskā kopiena nav pietiekoši novērtējusi ebolas vīrusa radītās briesmas, un šī krīze nav tikai Rietumāfrikas problēma. Tas ir globāls apdraudējums, kam nepieciešami izšķirīgi risinājumi no mūsu puses Es atbalstu to, ko ir darījusi Eiropas komisija, piešķirot 150 miljonus eiro. Tie ir pareizie soļi, bet diemžēl nepietiekami. Partneru organizācijas informē par to, ka papildus naudai ir nepieciešama arī uh, organizacionālā uh, darbības kapacitāte. Tur ir nepieciešams gan tehnoloģijas, gan uh, medicīniskais aprīkojums un daudzas citas lietas. Rietumāfrikā nav pietiekoši daudz kvalificēta medicīniskā personāla, un it īpaši ir nepieciešama atbilstoša informācija, kas tiek izplatīta vietējās kopienās, tāpēc aicinam Eiropas komisiju arī iesaistīties šajos procesos. Es dzirdēju, ka veselības ministri tiksies Milānā, un aicināsim viņus sagatavot ārkārtas plānu, eh, kā koordinēt darbības, kādas darbības tiks veiktas Eiropas komisijas eh, vadībā un sadarbojoties ar ANO. Eiropas Savienībai ir jāparāda sava līderība, un tas ir arī jādara, lai sargātu mūsu pilsoņus, jo laika vairs nav, mums ir jāreģē daudz aktīvāk. Paldies! Un Rēlē Mekāvan par 2 minūtes. Makavens kundzei divas minūtes. Paldies padomē un komisijai par ierašanos un par informāciju, jo šī ir ārkārtīgi kritiska nedēļa, lai risinātu šo problēmu. Stēra kungs jau pieminēja PVO skaitļus - 20 tūkstoši cilvēku, kas varētu nomirt līdz gada beigām. Un šis skaitlis uh, varētu realizēties, ja mēs kaut ko darām, bet ja nē, tad būs vēl lielāks. Pirmdien bija sanāksme un atbalstu to, kas tur tika runāts un izlemts. Un atbalstu arī ASV prezidenta teikto, jo arī ASV iesaistīsies globālajā reakcijā, e, lai risinātu šo te krīzi un apkarotu ebolas vīrusu izplatību. Mums ir nepieciešami īstermiņa pasākumi, mums ir nepieciešama kontrole, bet tad, kas, tad, kad tas tiks pabeigts, mums ir jādomā ilgtermiņā. Mums ir jājautā sev, kāpēc ir tā, ka šī epidēmija ir daudz nozīmīgāka un nopietnāka kā iepriekš, kāpēc tik daudz cilvēku ir nomiris vairāk šīs epidēmijas laikā nekā visu iepriekšējo 40 gadu laikā. Kāpēc ir tā, ka daudzus gadus tiek runāts par vakcīnām un ārstēšanu, bet rezultātu nav? Kā mēs varam nodrošināt, ka šī izpēta tiek veikta, uh, un izpēte turpinās, kad ebola pazūd. Šodien um, uh, Lielbritānijā tiek uzsākts klīniskais pētījums, un es ceru, ka tas arī turpināsies. Un es arī gribēju pateikties, kā jau padomas pārstāvis teica, tiem uh, medicīniskajam personālam, kas strādā uz vietām, kas ir uh, drosmīgi un dodās uz ebolas skartajām teritorijām. Kā komisāra teica, mums ir jāstiprina veselības aprūpas sistēma šajās valstīs, un ja mēs izteiksim šādu apņemšanos, tā būs laba investīcija priekš mūsu pilsoņiem, jo mēs aizsargāsim arī viņus. Tātad mums ir jādomā gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, gan arī jāveic attiecīgie pasākumi. Paldies! Deva, you have the floor for one minute. Thank you, Mr. President. Deva kungam uz vienu minūti vārds. Man ārkārtīgi iepriecināja, ko teica Georgievas kundze par to, ko mēs darām. Mums ir jāsāk arī izglītošanas programma, jo es saprotu, ka šis vīrus izplatās eh, tāpēc, ka tiek ēsti eh, nomedītie dzīvnieki. Tātad inficētas gaļas patēriņš. Mums ir jāierobežo šī problēma. Mums jāiesaist arī Āfrikas Savienība ebols apkarošanā. Mums ir jānodrošina, ka lielākas valstis eh, iesaistās eh, šīs problēmas risināšanā, jo tā nav tikai viņu, bet arī mūsu problēma. Un arī gribu izteikt lielu paldies tiem medicīnas darbiniekiem, kas apdraud savas dzīves, lai es glābtu citus. Un arī gribēju jautāt komisijai, vai ir kāda vakcīna, uh, vai kaut kas, piemēram, ASV notiek, ja, ja kaut kas tur tāds ir, varbūt mums vajadzētu pātrināt eh, procesu un pārbaudīt vakcīnas efektivitāti uz vietām. Varbūt tad kaut kas virzītos priekš vairāk. Paldies! Paldies, vārds Gērēs kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Tas, ka uh, sabiedriskā kopiena nav pietiekami nopietni uztvērus krīzi un tas, ka nav bijis labi koordinēta stratēģija, ir skaidrojums tā, ka, tam, kāpēc vīrus tik ātri izplatās. Mums uh, neizdosies neko panākt, ka mums neizdosies ierobežot vīrusu izplatīšanos. Ar vīrusu inficēto skaits uh, palielinās divas reizes ik pēc trim nedēļām. Jo vairāk mēs nogaidīsim, jo grūtāk būs. Uh, ierobežot vīrusu izplatību. Kas tad mums ir nepieciešams? Mums ir nepieciešams, protams, būt piesardzīgiem. Mums ir jānodrošina tas, lai varētu uzņemt uh, vismaz 2000 pacientu, un mums ir jācenšas novērst to, ka uh, notiek jauna inficēšanās gadījuma ārpus atsevišķām zonām. Tas ir jādara nevis rīt vai parīt, bet šodien. Uh, Situācija ir ļoti nopietna, um, un um, attiecīgās humanitārās organizācijas ir norādījušas, kas tad ir jādara. Šobrīd um, starptautiskā kopiena tiek aicināta mobilizēt visus spēkus, tā skaitā militāros spēkus. Um, apvienoto nāciju vadībā. Mums ir jārēģē, un um, Izveidojot nepieciešamos aprūpas centrus, mums izdosies sniegt palīdzību inficētajiem cilvēkiem. Tas, ka mums nav pietiekams kapacitātes, noved pie tā, ka daudziem tiek atteikta um, aprūpe, un līdz ar to viņi dodas mājās un iespējams inficēt citus. Ir jāsaka vēl arī, ka Liberijā situācija ir jo īpaši smaga un nopietna, jo šajā valstī veselības aprūpas sistēma, var teikt, ir sabrukusi. Un ja starptautiskās kopienas atbildi ir nepietiekama, tad eh, citas eh, veselības aprūpas struktūras arī varētu sabrukt šajā reģionā. Ņemot vērā to, kāda ir pašreizējās krīzes ietekme uz eh, ekonomiskajām aktivitātēm, proti to, ka ražošana ir apturēta, šīs valsts vēl jau vairāk ir atkarīgas no palīdzības no ārpuses. Un visbeidzot, es vēlētos izteikt pateicību visiem medicīnas darbiniekiem, medicīnas māsām, kas glāb dzīvības riskējot ar savējo. Paldies! Paldies tagad vārds Sančes kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs nezinām, cik Daudz cilvēku eh, šobrīd jau ir inficējušies, bet ir skaidrs, ka veselības aprūpas sistēmas Rietuma Āfrikā ir eh, nepietiekams un ir tikai viens ārsts uz milzīgu skaitu iedzīvotāju. Bet tiek samazināta palīdzība attīstībai. Spānija ir samazinājusi savu palīdzību attīstībai, bet palīdzība attīstībai eh, tā nav labdarība. Uh, Mēs esam parādā Āfrikas valstīm. Um, nemaz nav jārunā par to, kā mēs esam iztērējuši šī kontinenta resursus. Un, diemžēl, šīs valstis nav mūsu prioritāte pat tad, kad tās ir ārkārtas situācijā. Un mums ir jānonāk tik tiešām pie uh, bīstamas situācijas, lai beidzot uh, reaģētu. Un šī Eiropa, kas apgalvo, ka it kā aizstāv cilvēktiesības, patiesībā nerīkojas. Uh, un nereaģē uz eh, notiekošo. Tiek runāts par ārstiem, par veselības aprūpas eh, iestādēm. Mums nav nepieciešama militārā palīdzība. Eh, Kuba, piemēram, ir nosūtījusi uh, savus ārstus, bet ASV grasās nosūtīt kareivis, kas it kā varētu palīdzēt medicīnas darbiniekiem uz vietas. Gau galā ir skaidrs, ka tiks nosūtīts vairāk karēbi nekā uh, medicīnas darbinieku. Mums ir nepieciešama Eiropas līmeņa palīdzības programma. Tā ir nepieciešama jau šobrīd. Mēs nevaram kavēties. Paldies, paldies. Un tagad vārds Rivāzī kundzēs pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos atgriezties pie tā, kā mēs esam reaģējuši uz šo epidēmijas uzplaukumu. Tas viss notika Gvinējā 22. martā, un pēc tam uh, slimība ātri izplatījās Liberijā, Sierleonē, uh, eh, Senegālā un Nigērijā. Kā jau es teicāt, runa šobrīd ir par 4900 cilvēkiem apmēram, bet tās ir tikai aplēses, jo mēs nezinām, cik cilvēku gal galā ir miruši. Uh, Starptautiskā kopiena nav rīkojusies pietiekami ātri, tā skaitā arī Pasaules veselības organizācija, un nav izdevies ierobežot šīs slimības izplatību, un līdz ar to tā uzliesmojums ir noticis pavisam ātri, un attiecīgās valsts nav spējušas reaģēt pietiekami ātri. Tas ir kā kars stāvoklis, jo. Um, vairs nav veselības aprūpas sistēmas, vairs nav nekādas uzņēmējdarbības un gal galā ir arī pārtiks trūkums. Eh, kad es dzirdēju, ka komisija paziņo, jā, mēs esam paredzējuši 150 miljonus eiro, bet ar to nepietiek. Un mums ir starptautiskās palīdzības koordinācijas trūkums. Mēs redzam, ka ANO, piemēram, eh, arī nenodrošina šo uh, koordināciju, kur mēs dzirdam, ka Obama paziņo, ka viņš nosūtīs 3000 karēļus Bet es vēlētos atbildēt kolēģei, precizējot, ka tie ir 3000 cilvēki, kas ierīkos slimnīcas. Slimnīcas, kas, protams, ir apsveicami, bet būsim piesardzīgi, ar to vien nepietiks. Vajadzētu, lai komisija paziņo, arī mēs sagatavosim uh, gultas vietas un slimnīcas. Situācija ir absolūti katastrofāla. Kad es dzirdu, ka komisārs Borgkungs paziņo um, epidēmijas uh, vai inficēšanās risks Eiropā ir zems, viņš nesaprot, ja, šis, ja attīstīsies šī vīrusa mutācijas, tā tik tiešām būs pasaules mēroga problēma. Un jā, ir ļoti labi uh, runāt par to, ka medicīnas darbiniekus vajadzētu evakuēt. Uh, bet šobrīd nav neviens eh, līdmašīnas, kas varētu evakuēt šādus darbiniekus, kas brīvprātīgi strādā uz vietas. Paldies! Paldies! Tagad vārds uz divām minūtēm Korau kungam. Paldies, priekšsētāji, cienījamie kolēģi! Ebolas epidēmija um, eh, Rietumā Afrikā atstāja milzīgu ietekmi uz iedzīvotāju eh, veselību šajā reģionā. Mēs zinām, ka ļoti daudz cilvēku jau ir miruši un eh, vēl daudz vairāk ir inficējušies. Vairākas Āfrikas valsts, kas ir skāršas, eh, vīrus nespēja tikt galā ar situāciju. Rietumu pasaule uh, ir centusies mobilizēt savus spēkus, lai novērstu savu pilsoņu inficēšanos ar vīrusu, bet mēs e, neesam tikpat e, dedzīgi strādājuši, lai palīdzētu cilvēkiem Āfrikā. E, mēs gan bijām diezgan uzņēmīgi, izmantojot šī kontinenta resursus. Mums vajadzētu ietekmēt uh, multinacionālos uzņēmumus, kas uh, darbojas šajās valstīs, kur skāris ebols vīrus te nav runa tikai par veselības aprūpas jautājumiem, te ir pro, pro, runa par sociālām problēmām, par politisko situāciju eh, Rietumā Afrikā kā tādā, un es domāju, ka šīs eh, krīzes atstātās sekas ir arvien uh, trausmīgākas šobrīd, jo tas var ietekmēt arī eksportu, un līdz ar to Eiropas Savienība ir jātiek galā ar milzīgiem izaicinājumiem. Uh, Šajās valstīs veselības aprūpas sistēma nav pietiekama, nav nepieciešamās uh, infrastruktūras, un vietējā kopiena neizprot to, kā šī uh, slimība um, darbojas un attīstās tālāk. Ir nepieciešams informēt cilvēkus, tāpat ir arī milzīgas uh, reliģiskās atšķirības, uh, kas. Uh, un reliģiskie uzskati, kas neļauj pietiekami izprast to, cik situācija ir nopietna. Paldies, paldies. Vārds nākamajam runātājam pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Tūkstošiem uh, mirušo un, un Eiropa ir pēdējā, kas teica palīgā. Uh, šis vīrus, uh, tam inkubācijas periods ir divas līdz trīs dienas, un šeit mēs runājam par laika periodu, kur šī Marinostrum operācija notiek. Tūkstošiem cilvēku pietalvojas pie Itālijas krastiem katru dienu. Viņi nāk arī no valstīm, kur ir mm, ebols vīrus, no Nigērijas un Senegāls un tā tālāk. Un jo vairāk jūs tērējat, jo ātrāk jūs rīkoties, jo labāk būs visiem. Jo īpaši labāk būs tiem, vai labāk būs tiem, kur situācija ļoti bieži netiek atspoguļota televīzijas programmās. Šeit ir tādas valsts kā Dienvidkoreja un Saudārābija, viņi domā par to, kā slēgt savus uh, robežas, bet es domāju, ka mums ir jādomā par to, kā glābt cilvēku dzīvības. Bet kas notiks tālāk? Vai Eiropa izliksies, ka nekas nenotiek, ka tiem tūkstošiem cilvēku, kas izsēžās mūsu krastos, arī viņi pārnēsā ebola vīrusu, un mums ir dati par to. Uh, E, Itālijas slimnīca ir konstatējusi, ka e, šie cilvēki, šie bēgļi ir slimi ar tuberkulozi un arī ar citām slimībām. Tas nav tikai Itālijas jautājums, tas ir visai Eiropas jautājums, un tāpēc mums nevajadzētu turpināt šo praksi, ka mēs uzņemam cilvēkus no jūras un nepārbaudam viņu veselību. Mums, mēs tēriem liels naudas summas, bet eh, mēs, tur mēs šīs migrantu plūsmas eh, nekontrolējam, bet daudz labāk būtu kontrolēt un palīdzēt Āfrikā uz vietas. Venta kungs, viena minūte. Priekšsēdētāja kungs, Rietumā Āfrikā mēs Um, konstatējam ebols vīrusu uzliesmojumu 500 gadiem bija no sākuma un 2400 jau ir miruši. 116 vai 160 medicīnas darbinieki ir arī gājuši bojā. Un infrastruktūra nav pietiekama attīstīta, ir arī tradīcija un paražu sistēma un ir arī nepietiekams zināšanas par šīs slimības raksturu. Šī epidēmija ir ar starptautisku raksturu nozīmi. Šī epidēmija varētu sasniegt arī Eiropu, un tad tās skars mūs visus. Mums vajadzētu atbalstīt Āfrikas pusi, vajadzētu atbalstīt komunitāro palīdzību, un vajadzētu novērst arī citus uzliesmojumus. EPP rezolūcija ir ļoti svarīga, un es atbalstu šo priekšlikumu 140 miljonu papildu palīdzības. Ebolas uzliesmojums ir jāapkaro. 45% ir uh, letālo iznākumu skaits no ebolas saslimšanas gadījumiem, un mums ir jādod iespēja Rietumāfrikai apkarot šo epidēmiju. Paldies! Tālāk Gerēro kungs pusotras minūtes. Liels paldies priekšsēdētāji. Āfrikas kontinents parasti tiek attēlots kā sāpju un ciešanu zeme. Varbūt tas ir stereotips, bet šajā gadījumā tas ir patiesība. Uh, tūkstošiem cilvēku cieši no nabadzības, nav piekļuvis ne ūdenim, ne sanitāriem pakalpojumiem, izglītībai. Bērnu mirstība ir ļoti augsta, un tas skar tūkstošiem cilvēku šajā kontinentā, un tad vēl ir bruņotie konflikti, arī civilu kara situācijas. Uh, šajā kontinentā, dažādās vietās, tad um, tas ir tāds kontinents, um, kas ir uh, it kā atpalicis un pēc koloniālismu sistēma ir sagrauta un tagad atkal koloniālās lielvaras grib sagrābt attiecīgos resursus. Un tagad līdztekus uh, visam tam vēl ir ebolas vīrus. Kā jau teica komisārs Kundze, E, šeit ir eksponenciāla mm, paplašināšanās ļoti daudz letālu iznākumu virs 60%. Un e, vēl mēs arī redzam, ka nepietiekama ir veselības infrastruktūra, attiecīgi šis valsts nespēja tik galā ar šo krīzi. Šādā kontekstā dabiska reakcija ir piedāvāt palīdzību, piedāvāt e, humanitāro atbalstu. Uh, un um, šobrīd ir nepieciešams rīkoties, un mēs atbalstam ANO iniciatīvas, kā arī es uzskatu, ka 24. septembrī mums vajadzētu atbalstīt uh, arī konferencē lēmums, ko pieņems uh, donorvalstis. Un visbeidzot, tad, kad attīstības fonds tiks apstiprināts un finansējums veselībai tiks e, palielināts, tad arī mēs labāk varēsim rīkoties šādās situācijās. Ford kundze. Paldies. Šī gada sākumā es vadīju darbu šajā parlamentā par klīniskiem izmēģinājumiem. 60 tūkstoši, 600 tūkstoši miljoni bija finansējums un ir paredzēts šo finansējumu izmantot pētot eh, dažādas eh, saslimšanas, kas izraisa risku Eiropas iedzīvotājiem. Uh, Es saprotu, ka komisija grib sūtīt daļu no šī finansējuma ebolas vīrusu vakcīnu izmēģinājumiem. Es ļoti ceru, ka kolēģi atbalstīs šo iniciatīvu izmantot šo naudu vīrus, ebolas vīrusu vakcīnas izmēģinājumiem. Uh, lai arī mēs nevarēsim apkarot pilnīgi visu, tomēr šeit arī Āfrikas um, pētnieki varēs sadarboties ar savu potenciālu, ar privātām kompānijām, kā piemēram uh, Glaxon Smith kompānija. Es saprotu, ka viņiem ir ir eh, arī diezgan tālu attīstīta un potenciāla vakcīna pret eh, ebolas vīrusu. Ebolas vīrus ir ļoti bīstams, mums ir pētnieki un eksperti eh, kas pēta mm, jaunas prevencijas iespējas. Šī programma ir saistīta ar ētiskiem jautājumiem. Mūsu rīcībā ir naudas līdzekļi, mums vajadzētu izmantot tos pareizi un ļaut zinātniekiem darboties ar šo jautājumu. Miss Ford, there are two Fords kundze, jums ir divi zilās kartes jautājumi no Moja kundzes un no Kārver kunga. Vai jūs būtu gatavi atbildēt uz zilās kartītes jautājumiem? Yes, ok. Lūdzu, pirmais jautājums. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Paldies. Vai kolēģi eh, piekritīs eh, mana kolēģa uh, jautājumam par šo savais gaļu, ka tā ir galvenais infekcijas avots. Un vēl, ko jūs domājat par valdību rīcību? Uh, veidot šo robežu spēku kontingentu, ko dažkārt sauc par robežu farsu. Tur ir galvenais eh, darboties ar muitas punktiem, ar robežu šķēršošanas punktiem. Eh, ir doma pārmeklēt tos cilvēkus, kas ir ieradušies uz šī kontinenta, vai arī neved sev līdz kādu savu vai gaļu. Moja kundze, lūdzu. Šis finansējums būtu jāizmanto pētījumiem, teica kolēģi vai viņa ir padomājusi par kontroli, vai ir kā doma, ka varētu kontrolēt, kā pētnieki izmanto šo naudu. Itālijā, piemēram, ir um, augsts korupcijas līmenis un ļoti bieži um, pētnieku aprindās ir nepotisms, katrs naudu dod tikai savējam. Uh, Un, ja šī nauda tiks izmantota Itālijā, to noteikti vajadzētu pārbaudīt un pārbaudīt šo finansējumu izlietošanas efektivitāti vajadzētu. First... Runājot, atbildot uz pirmo jautājumu, šeit mums, šajā parlamentā, ir skaidri izteikts princips. Ja jūs gribat uh, uzdot kādu jautājumu kādam citam deputātam, tad jūs arī uzdodat attiecīgi tam, ko, ko ir, uh, kas to ir uzdevis. Jūs vaicājāt divas kungam, un es nevaru nekādā gadījumā atbildēt uz viņam adresēto jautājumu. Divas kungs ir pietiekami cienījams kolēģis, viņš spēja atbildēt pats. Bet tomēr šajā situācijā es arī kaut ko teikšu un atbildēšu par to, kāda ir Britu loma pētniecības programmās, par kurām mēs šeit runājam Un atbildot uz jūsu otro jautājumu par Itālijas pētniekiem, es šeit nevarēšu atbildēt par Itālijas zinātniekiem. Bet Lielbritānijas zinātnieku kopiena ir līdera pozīcijā, cenšoties atrisināt uh, infekcijas problēmu izplatības jautājumu, meklēt risinājumus. Un Eh, tas ir ar no, no, nolūku aizsargāt mūsu iedzīvotājs. Piemēram, eh, pret eh, antibiotikām rezistents tuberkulozes formas ir jautājums, ko viņi pētījuši. Tāpēc es teicu, ka nacionālām valdībām ir jāstrādā ļoti uzmanīgi ar šiem jautājumiem. Šeit nacionālām valdībām ir jārīkojas. Ne visas valstis ir, ir, ir sniegušas palīdzību, visas 28 valstis nav devušas to. Mēs apvienotā karalistē esam snieguši šo atbalstu, un mēs uzskatām, ka mūsu pētniekiem zinātniekiem būtu jādod eh, finansējums, lai viņi varētu pētīt šīs lietas. Eh, Desārnes kundze, divas minūtes. Jā, paldies priekšsētām. Eh, visi kolēģi to jau teica, un es atgādināšu, mums, protams, ir nepieciešama starptautiska mēroga mobilizēšanās vēršoties pret šo sērgu un eh, pret šīm problēmām, kas ir gan ekonomisks, gan eh, veselības eh, rakstura, gan sociāls. Un mums noteikti būs jātiek galā arī ar jautājumu, kas tad galu galā nedarbojās pietiekami efektīvi jau mēnešiem ilgi, kāpēc mums bija nepieciešams tik daudz laika, lai beidzot pievērstos problēmas risināšanai. Un visbeidzot es vēlētos apsveikt Obamu, uh, Es domāju, ka ir ļoti labi, ka kāds ir um, ķēries pie uh, šī jautājuma, un ļoti žēl, ka nav um, šāds te um, balss, šāds spēcīgs balss, kas būtu uh, paudusi Eiropas Savienības viedokli šajā cīņā pret ebolu. Es tik tiešām būtu vēlēsies, lai tas būtu noticis. Un visbeidzot, mēs pieprasam līdzekļus, bet mēs lieliski arī saprotam, ka ne jau tikai finanšu līdzekļi ir nepieciešami. Ja mēs runājam ar tiem medicīnas darbiniekiem, kas strādā uz vietas, tad ir skaidrs, ka viņi gluži vienkārši netiek galā, tāpēc, ka viņi nav pietiekami lielā skaitā. Viņiem ir nepieciešama konkrēta palīdzība, loģistika, loģistiska palīdzība, viņiem ir nepieciešama papildus medicīnas darbinieki, pārvietojams laboratorijas, ir nepieciešams uh, gaisa transports, tātad tā ir visa veida uh, konkrēta palīdzība, ko mēs varētu sniegt kā Eiropas Savienība, lai palīdzētu šajā cīņā. Un visbeidzot, mums nevajadzētu gaidīt, lai šī slimība nonāk kaimiņu valstīs. Eh, pirms mēs sākam rīkoties, mums jau šobrīd ir jāsāk eh, preventīva pasākuma. Te es domāju par Kotivāru un eh, Malī. Es domāju, ka tā ir cīņa, kas mums ir jāizcīna, un Eiropas Savienībā ir jābūt uz tām augstumos. Paldies! Paldies, un tagad vārds. Vārds Bergus kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšētāji. Sierra Leone, Gvineja, Liberija piedzīvojusi ebols vīrusu uzliesmojumu Bet uh, miljoniem dzīvību ir zaudēts arī citu iemeslu dēļ. Mums ir jādomā arī par to, uh, cik milzīga nabadzība uh, valda šajās valstīs. Eiropas Savienība un Rietumvalsts uzgriež muguru jau gadiem ilgi šiem te uh, slimības gadījumiem. Un tikai tajā brīdī, kad mēs beidzot sapratām, ka šis vīrus varētu nonākt arī Eiropā, tikai tad mēs sākam rīkoties bet mums būtu jārīko, liekas, ka Eiropas Savienība cenšas glābt pati sevi, nevis eh, pilsoņus, un šķiet, ka cilvēku dzīvībai nav nekādas vērtības. Lielie eh, farma, farmacētiskie uzņēmumi nedomā par tām slimībām, kuras eh, skāruš, skārušas nabadzīgos cilvēkus. Tas nav pietiekami rentabli. Un Eiropas parlamentam būtu jāpriecājas par to, ka Kuba ir nākus klajā ar paziņojumu, ka tā nosūtīs medicīnas darbiniekus, 165 medicīnas darbiniekus. Kuba jau atkal parāda starptautisko uh, solidaritāti. Paldies! Nākamais runātājs pusotru minūti. Priekšsēdētāji, liels paldies! Es vēlreiz vēlētos izteikt aicinājumu. Tātad mēs šeit esam runājuši par ebols vīrusu un tā ietekmi. Mēs runājām par palīdzību, kas ir jāsniedz šīm valstīm, jo nevalstiskās organizācijas un valdība netiek galā ar šo situāciju. Nav runa tikai un vienīgi par solidaritātes izrādīšanu. Ir runa par ko vairāk. Uz mums gūstas pienākums. Um, nodot uh, šo cilvēku rīcībā visu, lai palīdzētu. Gērens kungs to jau teica pirms brīža. Mums ir uh, militārais ekipējums, mums ir uh, karēji, mēs varētu to visu nodot uh, ANO rīcībā, lai varētu izmantot šos spēkus un resursus uz vietas, jo armijas, eh, armijai ir laba hierarhijas struktūra un tas varētu palīdzēt darboties uz vietas. Mums ir jārīkojas jau šobrīd, mēs nevaram, mēs nedrīkstam gaidīt, ja mēs tik tiešām vēlamies ierobežot uh, epidēmijas vēršanos plašumā. Un es vēlētos izteikt aicinājumu visām dalībvalstīm Eiropas Savienībā ir jārīkojas visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mēs nevaram gluži vienkārši aprobežoties ar diskusijām par šo jautājumu. Ja mums neizdosies ierobežot ebols izpl um, izplatīšanos, mēs saskarsimies ne tikai ar veselības aprūpas uh, problēmām. Mums jau šobrīd ir jāprāt cilvēkiem uz vietas, ka mēs uh, palīdzam viņiem ne un, un mēs to darām tik tiešām ar saviem darbiem, nevis ar mūsu vārdiem. Paldies. Tagad vārds nākamajam runātājs pusotru minūtu. Melēns kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Ebols uh, vīrusa izplatībai būtu. Uh, jāizraisa visbeidzot diskusijas par šo pandēmiju. Mums ir jāanalizē Eiropas Savienības pieļautās kļūdas. Tas, kā mēs uh, palīdzam um, Um, piešķiram milzīgas palīdzības summas, kas gal galā um, nonāk korumpēta cilvēku rokās. Diemžēl mēs esam novēlojušies savā rīcībā un mēs nedomājam arī par to, kādas ir sekas um, šim te līdzsvaru trūkumam starp ziemeļiem un dienvidiem. Eiropai visbeidzot ir jāuzņemas atbildība, jo pandēvi, pandēmijas radītās sekas uh, būs milzīgas. Īstenojot pasākums uh, ar sešu mēnešu novēlošanos, mums parlamentam beidzot būtu jārīkojas. Mums ir jādomā par uh, šīm valstīm, mums ir jāpiešķir tām palīdzību, lai tās izveidot savu sociālās aizsardzības sistēmu. Mums ir jāpārskata arī Eiropas Savienības imigrācijas uh, politika, ieviešot uh, sanitārās kontrolas uz robežas, un mums ir jāparedz arī karantīna tiem cilvēkiem, kas ierodas Eiropas Savienības valstīs, neatkarīgi no tā, vai mums patīk vai nē, to iesaka infektologi. Un visbeidzot, mums ir jāizveido īpašs plāns Eiropā, kas paredzētu uh, pasākums, uh, kā to uh, lūdz uh, darīt mūsu infektologi jo tikai tādējādi Eiropas Savienība eh, brīd varēs paziņot, ka tā ir uzņēmusies savu atbildību. Paldies! Cienījamie deputāti, lūdzu ievērojiet jums atvēlēto laiku, jo citādi mēs aizkavēsimies diskusijās. Tagad vārds Pēteram Līzēm uz divām minūtēm. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liels paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Arī es esmu strādājis kā mediķis eh, jaunatīstības valstīs, un tāpēc es eh, varu iedomāties, kā jūtas eh, kolēģi, kas šobrīd cīnās pret ebals vīrusu. Es tik tiešām respektēju visus tos, kas strādā uz vietas un ir satraucoši tas, ka daži kolēģi izmanto situāciju, Eh, savā labā, tā kā mēs to uh, dzirdējām. Tas, ko mēs dzirdējām par Kubu, piemēram, ir pilnīgi nepieņemam. Ir ļoti žēl, ka daži vēlas politizēt šīs diskusijas. Es domāju, ka mums nevajadzētu baidīties par Eiropas pilsoņu dzīvībām. Es domāju, ka mēs varētu uzņemt Eiropā um, šos inficētos cilvēkus un ārstēt viņus, bet mums ir jānodrošina arī tas, lai Eiropas pilsoņi justos drošībā. Es domāju, ka ir pilnīgi uh, normāli palīdzēt iedzīvotājiem Rietumā Afrikā. Tas ir arī mūsu ilgtermiņa interesēs. Runa ir par milzīgu krīzi, kas piemeklē šo reģionu. Es domāju, ka um, pasaulē šādu krīžu jau pietiek un Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos. Komisārs Kundze, ir ļoti labi tas, ko jūs teicāt, ka ir paredzēta palīdzība, bet es domāju, ka mums ir arī zināmas budžeta problēmas. Pēdējo dienu laikā es dzirdēju vairāku valstu pārstāvu teikt to, ka ir nepieciešama palīdzība Ukrainai, Irākai, Palestīnai, Rietumā Afrikai. Budžeta komitejas eh, kolēģi ir paziņojuši, ka mums ir nepieciešams fleksiblāks budžets, lai mēs varētu rīkoties ārkārtas situācijās. Paldies, paldies, un tagad vārds Arēns kundzei uz pusotru minūti. Paldies priekšsēdētājs no savas puses. Uh, Um, nesaprotu, kāpēc, nevis to, kāpēc daži runā par Kubu, bet tāpēc daži izmanto uh, šo jautājumu, lai runātu par imigrāciju. Kopš marta ārsti bez robežām informē mūs par to, ka pastāv epidēmijas uh, draudi, un šobrīd, sešus mēnešus vēlāk, vīrus plešas plašumā, uh, inficēto skaits uh, aug augumā, un ik pēc 15 dienām uh, inficēto skaits palielinās divas reizes, tātad tik tiešām ir jārīkojas, un ir ļoti žēl, ka mēs neesam bijuši pietiekami ātri savā reakcijā, un šobrīd ir jāsaprot, kas būtu jādara, lai pārtrauktu šo tendenci. Hārsti bez robežām ir pateikuši pavisam skaidri, kas konkrēti būtu jādara. Ir nepieciešama koordinēta pieeja, ir nepieciešams uh, piegādāt ekipējumu, ir nepieciešams uh, telpas, kur varētu izolēt inficētos, ir nepieciešams laboratorijas, ir nepieciešama gaisa tilti. Un tas viss ir uh, eh, dalībvalstu rīcībā gan uh, civilajā, civilajā, civil personālam, gan arī uh, armijas personālam. Tāpēc es vēlētos, lai būtu armijas vienības, kas eh, strādā šeit uz vietas un eh, sniegtu palīdzību. Tāpēc varbūt nenodarbosimies ar demagoģiju. Visi līdzekļi ir labi, lai vērstos pret šo epidēmiju, pret šo vīrusu, un mēs aicinām padomi, bet arī komisiju eh, sagatavot šo palīdzību pēc iespējas ātrāk. Paldies! La parola l'onorevole Ries per un minuto monsieur le président mes collègues Rīskundzei vārds pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi jau informēja par to, cik nopietna ir šī situācija. Es uh, jau uh, zinu, mēs jau runājam par to, uh, cik daudz ir inficēto, un situācija ir tik tiešām satraucoša. Mm. Obamas kungs nāca klajā ar paziņojumu, uh, mēs visi. Uh, piekrītam šī stratēģija. Daudz runāja par to, ka ir nepieciešama stratēģija, ceļu kārta, bet, lai to visu sagatavotu, ir nepieciešams uh, laiks, un arī Beļģijai ir iespēja uh, ar ātrās rēģēšanas palīdzību uh, sniegt šo atbalstu. Un, uh, Visi eksperti uz vietas pieprasa koordinēšanu, un es arī dzirdēju jūsu teikto par šo koordinēšanu, es zinu, un Rivazī kundze arī to teica. Palīdzība ir nepieciešama nekavējoties, palīdzība ir nepieciešama tūdaļ pat, tāpēc es domāju, ka mums nav vairs izvēles, ja mēs vēlamies novērst to, ka vīrus izplatās Āfrikā un varbūt arī šeit. Mums ir nepieciešams eh, ne tikai solidaritāte eh, Tas ir mūsu pienākums. Paldies! Oui, merci. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Ir skaidrs, ka šodien jau daudz no mums izteicās, un šodien um, mēs. Uh, cenšamies runāt eh, diezgan pesimistiskā nokrāsā par šīs vīrusu uzliesmojumu un izplatīšanos. Mēs nezinām, eh, mēs eh, nerunājam tikai par to, kas attiecas uz Rietumu Āfriku. Mēs esam visi saistīti, visi iesaistīti, un tagad ir tiešām pienācis brīdis mobilizēt visu, kas mums ir, jo mēs jau esam daudz patērējuši laika. Un ļoti viegli ir novirzīt mūsu atbildību, sakot, ka lūk, mūsu kontinentu tieši šī slimība neskar, bet uh, faktiski varētu teikt, ka tā ir patiesa vispasaules krīze. Mūs, mēs uh, eh, aizstāvām savas vērtības, solidaritāte, cieņa pret cilvēku, cilvēktiesības vispār, un tāpēc mums ir nepieciešams ievērot mūsu morālo pienākumu atbalstīt skatās jautājums. Un es gribētu pasvītrot arī e, visus centienus uz vietām, ko veic nevalstiskās organizācijas medicīnas darbinieki, un ir ļoti svarīgi viņiem sniegt visādā veidā mūsu atbalstu. Un e, es jau runāju par vērtībām, mums ir nepieciešams aizsargāt arī mūsu pilsoņus. E, šīs sekas izriet no šīs sanitārās krīzes, ir arī šie sanitāri riski, bet ne tikai, ir arī citi riski, sociāli, ekonomiskie, kas varētu destabilizēt visu reģionu reģionu kopumā. Eiropa nevar sēdēt pasīvi, redzot šo drāmu, un šī ir pilsoņu e, Eiropa, un Eiropa, kas ir uzņ gatava uzņemties savu atbildību. Bet e, dažreiz jāuzdod jautājums, e, ka šis ebols vīrus tika atklāts 76. gadā un līdz šim brīdim vēl neviens ārstniecības veids nav mums zināms. Uh, Es gribētu līdz tās arī pabeigt, bet mums vajadzētu atbalstīt gan zinātnieku, gan pētnieku darbu. Ir nepieciešams to darīt, arī zinātniskais progress ir nepieciešama solidaritāte. Tad ebolas epidēmija ir ne tikai sanitārā krīze, un mums Eiropai ir jāsniedz skartajām valstīm atbalstu un solidaritāti. Pusotras minūtes par Ņokungs et dit euh, avant moi vingt zéro personnes qui euh, sont victimes potentielles. 20 um, miljonu cilvēku ir potenciālie krīzes skartie. Viens miljons afrikāņu šobrīd ir karantīna situācijā. Un uh, mēs atbalstam komisijas centienus. Viņi ir piešķīruši 150 miljonu eiro bet eh, kam eh, šie 150 miljoni tiks tērēti? Vai mēs eh, gribam mūsu ārstniecības kapacitāti uzlabot, jānosūta ir kvalificētais personāls, mobilās laboratorijas, jārada reģionālie ārstniecības centri. Šī nauda ārkārtas situācijā jātērē <clears throat> ir efektīva Mm, šeit mēs runājam arī par pārobežu riskiem, risks mūsu veselībai. 2013. gadā jūlijā mēs mm, pieņēmām arī attiecīgo dokumentu. Un arī tagad joprojām ir nepieciešams pasvītrot ideju, ka vajadzētu veselības ministru sanāksmi pēc iespējas ātrāk organizēt un sasaukt. Mēs Eh, esam gatavi precizēt arī šos pārobežu riskus, un Eiropas Savienībai ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk, ir eh, attiecīgi jāuzstāda šīs te instalācijas, kur varētu pacients uzņemt eh, jāpalīdz inficētajiem, jāuztur cieši kontakti ar Eiropas slimību apkarošanas un kontrolas centru. Mums ir tiešām jārīkojas steidzīgi. Paldies, Berders kungs, kundze vienu minūti. Šeit nav runa tikai par apdraudējumu. Šo gadījumu skaits pieauga divas reizes, reizi divās nedēļās. Uh, Eiropas Savienība ir sākusi mobilizēties, bet mums ir jādara daudz vairāk un ātrāk. Mums ir jānovērš šāda izplatīšanās nākotnē. Mums ir jāatrod arī ārsniecības veidi pret šo slimību un citām līdzīgām slimībām. Ļoti bieži farmacijas uzņēmumi nepievērš tām uzmanību, jo tas nav ienesīgs veids, kā peldīt naudu. Oksfordas institūts strādā pie malārijas vakcīnas, ko finansē ES, un varbūt, ka viņi var strādāt arī pie ebolas. Šodien tika uzsākts kliniskais pētījums, un viņi to var darīt, jo viņiem ir šādas zināšanas, jo ir saņēmuši Eiropas Savienības finansējumu. Ir skaidrs, ka šo epidēmiju ir ātri jāierobežo, un to var izdarīt tikai ar izpētes palīdzību, ar apmācību, eh, zināšanu veidošanu, tā lai varētu reaģēt nākošreiz, kad šādas slimības izplatīsies, un mēs tad varētu glābt arī cilvēku dzīvības. Lavijas kungām pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, ministra kungs. Es gribētu pieminēt šīs epidēmijas tūkstošiem upuru, un mums jāsaka arī liels paldies uh, no mūsu deputātu kopienas visiem medicīnas darbiniekiem, kas strādā un mēģina ierobežot šo epidēmiju arī mūsu interesēs. Viens jautājums man liekas ārkārtīgi svarīgs, tātad pieejamie resursi, uh, Mums ir jārēģē laicīgi un pietiekoši spēcīgi, izmantojot visus resursus, un šie resursi palīdzēs mums pārvietot aprīkojumu un cilvēkus uz ebolas skartajiem reģioniem. Bet, diemžēl, šie resursi nav pietiekoši lieli, jo daudzgadu finanšu plāns nepieļauj eh, elastīgu līdzekļu sadalījumu. Un tieši tāpēc, kad mēs runājam par budžetu, mums par to būtu jādomā kā piemēram tagad tas notiek. Mums ir jāpievērš uzmanība nepieciešajiem resursiem, pat ja cieši kādas citas programmas, kas nav tik prioritāras. Un arī gribētu teikt parlamenta vārdā, kā NV komitejas priekšsēdētājs, ka pirmdien Milānā 22. datumā, kad tur notiks ministru padomes sēde, es gribēšu aicināt visas 28 valstis reaģēt eh, spēcīgi, ātri un koordinēti, lai apkarotu šo epidēmiju, jo mums ir nepieciešams nekavējoties rīkoties, lai novērstu iespējamās problēmas arī mūsu kontinentā. Van Vremtes kundzei pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji! Šajā īsajā laikā es gribēju tikai vienu lietu pateikt. Daudz jau ko teica arī kolēģi. E, konkrēti gribēju runāt par koordināciju un gribu atsaukties uz Navaro kunga teikto, kas ir galvenais koordinātors ANO šajā ziņā. E, viņš teica, ka koordinācija glāb cilvēku dzīvības, un koordinācija ietver gan medicīnisko palīdzību, gan cita veida palīdzību, gan loģistiku, visa veida aizsardzību Un tieši tāpēc, kad jūs un komisijas eh, locekļi aicināja dalību valstis nerīkoties vienām pašām, bet darboties kopā, diemžēl reakcija nebija pārāk izteikta. Un tagad izskatās, ka lietas sāk mainīties, un, jo epidēmija plešās aizvien plašāka un aizvien nopietnāka. Vismaz tagad cilvēki sāk uzdot jautājumus par to, kas ir darīts, bet varbūt mums vajadzētu saprast savas kļūdas un nākotnē rīkoties daudz ātrāk, un šeit komisija varētu spēlēt tādu koordinējošo lomu, un jūs noteikti varat paļauties uz Eiropas parlamentu, kas atbalstīs šādu pieeju nākotnē, jo tas ir tas, ko mēs varam darīt pasaulē, nodrošinot, ka mūsu zināšanas, kas ir visās dalībvalstīs, varētu tikt apvienotas un piedāvātas uh, šādās situācijās, lai palīdzētu vājākām valstīm, piemēram, Āfrikā, kam tas nepieciešams. Nākošajam eh, deputātam, deputātei, runa Himenes eh, Besarijo Barijo kundzei. Pirmkārt, gribēju izteikt savu atbalstu šīs slimības upuriem, un otrkārt, gribēju pateikties visiem tiem cilvēkiem, kas strādā, lai glābtu cilvēku dzīvības šajās valstīs, kas sniedz atbalstu arī iestādēm, institūcijām, kas mēģina ārstēt cilvēkus. Un viens no šādiem cilvēkiem ir Mihails Bahares, spāņu priesteris, kas mēģināja palīdzēt ebolas upuriem. un kas palika ebolas skartajā kopienā pat tad, kad viņš pats inficējās. Ir nepieciešams koordinēt reaģēt uz šo epidēmiju, lai palīdzētu vietējām iestādēm. Dāmas un kungi, situācija ļoti ātri pasliktinās, un tā ir ārkārtīgi liela negatīva ietekme uz vietējo ekonomiku. Situācija veselības jomā kļūst aizvien smagāka, un ja mēs tagad nerīkosimies tā, tikai pasliktināsies, un pacientu skaits, jāsaka, pieaug daudz ātrāk, nekā mēs spējam uz to reaģēt. Protams, ka mums ir jāsniedz humanā palīdzība, bet mums ir jāsniedz arī cita veida palīdzība šim reģionam, jāatbalsta izpēte, lai apturētu šīs slimības izplatību. Ja mēs to nedarīsim šajās valstīs, kur jau tā ir lielas grūtības, tās vienkārši tiks izolētas. Un nobeigumā gribēju teikt, ka, ka cilvēki, kas aprūpē ebolas pacientus, mums noteikti ir viņiem jāsniedz atbalsts, viņi ir kā varoņi. Mums ir viņu pūles jānovērtē un jāpasaka viņiem paldies. Šādalmozes kundzei viena minūte. Paldies priekšsēdētāji, šī epidēmija ir globāls izaicinājums. Tieši tāpēc esmu priecīga redzēt, ka gan Eiropas komisija, gan dalību valstis beigu beigās sāk to uzskatīt par nopietnu jautājumu un sāk rēģēt. Ir jau pēdējais laiks. Bet man ir divi aicinājumi komisijai un arī dalību valstīm. Pirmkārt, lūdzu, uh, atrisiniet evakuācijas problēmu. Šeit es runāju par veselības aprūpas darbiniekiem, jo tikai tā mēs nodrošināsim, ka šie cilvēki varēs ierasties Āfrikā lielākā skaitā un palīdzēt saslimušajiem. Otkārt, mēs piekrītam, ka nauda, ko sūtīsim, netiks ņemta no parastās attīstības palīdzības, tātad mums ir nepieciešami jauni resursi, uh, jo citādi mēs nevarēsim palīdzēt šīm valstīm veidot veselības aprūpas kapacitāti ilgtermiņā. Tātad mums ir nepieciešams sniegt liela apmēra palīdzību, un es ceru, ka mēs spēsim strādāt kopā un koordinēt savas pūles krīzes apkarošanai. Solais Bariks kundze. Komisāra priekšsēdētāja, liels paldies! Kopš ebolas uzliesmojuma sākuma tā ir prasījusi jau tūkstošiem upuru. Tiek pat teikts, ka 17 miljoni cilvēku ir apdraudēti, un ebolas skartajās valstīs eh, ir nodarīts liels kaitējums sabiedrībai un ekonomikai. Un mums ir jājautā sev, ko mēs varējām darīt, lai labāk risinātu šo krīzi un kā mēs varējām labāk koordinēt savu darbu. Pagājušajā nedēļā mūsu ministrs eh, deva atļauju iepirkt vakcīnu pret ebolu, bet jāsaka, jādara vēl vairāk. Ko tad valdības var dalīt, darīt, lai um, veicinātu ātrāku vakcīnas izstrādi. Manuprāt, šim būtu jābūt prioritāram projektam. Tieši tāpēc aicinu komisiju noteikt prioritārās jomas izpētes ziņā, jo tas, kas notiek Āfrikā, parāda, ka vakcīnai pret ebolu būtu jābūt mūsu prioritāšu sarakstā kā numurs viens. Mecīkundze. Priekšsēdētāja kungs, komisāras kundze, kopš šī gada sākuma no ebolas ir miruši vairāk kā 2000 cilvēki un ārkārtīgi daudz inficējušies dažādās Āfrikas valstīs. Lai gan Eiropas komisija ir uh, paplašinājusi savas iniciatīvas, lai cīnītos ar krīzi, tomēr jāsaka, ka šī reakcija nav pietiekoši efektīva. Uh, Un problēma jau nav tikai saistīta ar to, ko Eiropa dara vai nedara, tā ir saistīta ar cilvēku dzīvēm. Jo, manuprāt, ka dalību valstīm ir lielāks pienākums pret uh, slimības upuriem un viņu ģimenēm, jo varētu tikt arī apdraudēti Eiropas pilsoņi, ja vīrus izplatītos. Tieši tāpēc aicinu Itālijas prezidentūru un komisiju uh, noteikt šo problēmu kā prioritāru un pēc iespējas ātrāk organizēt ārkārtas sanāksmi, lai reaģētu uz šo krīzi un pieņemtu konkrētus pasākumus, ko atbalsta visi, jo šādi pasākumi ir nepieciešami, lai ierobežot ep epidēmiju. Mums nevajadzētu gaidīt, ka vēl cilvēki ies bojā. Mums ir jārīkojas tagad, lai ebolu pilnībā iznīcinātu, iznīdētu Eiropu, eh, Āfrikas kontinentā un tā nesasniegtu Eiropu. Kiengas kundzei viena minūte lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Nevienai valstī vienai pašai nebūtu jācīnas ar šādām problēmām, jo tādas lipības slimības kā ebola mūsdienās ir apkarojamas ar koordinētu starptautisku darbību. Mums ir jārīkojas, eh, lai šo problēmu risinātu nekavējoties, un šie traģiskie notikumi tikai parāda, cik struktūrāli vājas ir veselības aprūpas sistēmas daudzās Āfrikas valstīs. Un tas norāda arī uz attīstības problēmām arī citās jomās. Uh, Tieši tāpēc koordinēta attīstības politika ir nepieciešama, lai nākotnē mēs izvainītos no šāda veida tradīci, eh, traģēdijām. Piemēram, mums ir jācīnās arī pret nabadzību un ir nepieciešama jauna partnerība, lai veidotu eh, augstas kvalitātes vi, eh, slimnīcas, apmācītu veselības aprūpes darbiniekus un arī atbalstītu izglītību. Piemēram, Liberijā tiek atstāti savā ziņā veseli reģioni arī galvaspilsētā, jo vienkārši nepietiekšu resursu un kā mēs šeit varam runāt par humānismu šādā pasaulē. Nākošais e, jautājums darba kārtībā ir brīvais mikrofons, saka priekšsēdētājs. Gribēju jums atgādināt, ka šīs procedūras ietvaros tikai vienu minūti drīkst runāt. Paldies, priekšsēdētāji komisārs Gonzi. Cienījamie kolēģi, es domāju, ka ebolas vīrus varētu salīdzināt ar uh, mēra izplatīšanos viduslaikos. Tas var nospiest pie zemes jebkuru valstu. Mēs zinām, ka uh, Liberija un Sierra Leone tik tiešām šobrīd ir sabrukuma robežas. Dažas organizācijas to jau ir paziņojušas ņemot vērā to, cik strauji pieauga inficēto skaits un to, ka med mediķiem joprojām nav izdevies atrast nekādu ārstēšanas līdzekļu, jeb uh, uh, liecina tikai un vienīgi par to, ka šīm valstīm ir jā, jādarbojas pēc iespējas uh, intensīvāk, lai rastu risinājumu un ārstēšanas līdzekļu. Mums ir jāstrādā ne tikai pie preventīvī līdzekļu izstrādes, mums ir jābūt arī solidārāk, solidārākiem, mums ir jāparāda, ka mēs vēlamies ievērot cilvēktiesības, jo runa ir par cilvēktiesībām uz izdzīvošanu. Paldies! Paldies, vārds nākamajam runātājam. Paldies, priekšsētāji. Ebols, um, no ebols ir miruši jau gandrīz 3000 cilvēku un milzīgs skaits ir inficēti. Runa ir par 3000 cilvēku, nevis vienkārši kādu abstraktu skaitli. Un ir ļoti satraucoši tas, ka vīrus izplatās un tas, ka starptautiskie partneri nesniedz pietiekamu palīdzību. Mums ir jāsaprot, cik nopietna ir situācija un Eiropas Savienībā ir jāuzņemas vadošā loma. To katrā ziņā no mums sagaida Rietumāfrikas partneri. Šobrīd nav iespējams efektīvi vērsties pret vīrusu, tāpēc man rodas jautājums, kā Eiropas Savienība varētu rīkoties nākotnē, lai tiktu galā ar līdzīgām uh, situācijām, ja padome ir lūgus samazināt eh, līdzekļus, eh, kas ir paredzēti at palīdzībai attīstībai. Es vēlos arī saprast, vai runa ir par um, maksā, reāliem maksājumiem vai tikai maksājuma apropriācijām. Lielas paldies! Paldies, un tagad vairs nākamajam runātājam uz vienu minūti. Eh, associamos àqueles que consideram esta epidemia que a minha. Paldies, priekšsēdētājiem! Mēs salīdzinām šo epidēmiju ar um, milzīgākiem draudiem, kāda var būt veselībai, ir tikuši izvērsti, izvērsti industriāla kārdarbība un ir tikusi īstenota arī uh, taupības politika, kas ir novados pie zināmām sakām Šobrīd šis vīruss, kas ir skārs Gvinēju, Liberiju, Sieraleoni un citas valstis, tās ir valsts, kuras ir eh, dzīvojušas koloniālismu jūgā. Tās ir valsts, kas ir īstenojušas neoliberālu politiku un šobrīd ir uz sabrukuma robežas. Tās ir valsts, kur rīcībā nav līdzekļu, lai vērstos pret šo vīrusu. Un uz mums gulsts parāds, ņemot vērā mūsu pagātni. Tāpēc mums ir nepieciešams efektīvs plāns, lai vērstos pret šo, šo slimību. Es vēlētos, lai mēs rīkotos eh, citādi un eh, lai mēs ieklausītos drīzāk Kuba, kas nosūta eh, medicīnas personālu, nevis ASV, kas nosūta karēvis. Äh, Liels paldies, priekšsēdētāji! Mēs uzklausījām komisāru Borgu savā komitejā, un mēs vēlējāmies, lai tiktu investēts vairāk līdzekļu pētniecībā. Ļoti uh, nožēlojami ir tas, ka uh, šādam finansē, ka mēs nedarām pietiekami daudz, dalībās uh, eh, nav rīkojušās pienācīgi. Un, ja mūsu rīcībā nav nepieciešamo līdzekļu, mēs maz ko varam darīt. Protams, ka labāk rīkoties vēlāk nekā nekad. Uh, Bet uh, mēs nevaram nodarboties tikai un vienīgi ar demago demagoģiju. Ar to mēs nepalīdzēsim nevienam ar eboli inficētajiem Āfrikā. Mums ir jārīkojas uh, steidzami un mums ir jādara viss, lai uh, novērstu epidēmijas vēršanos plašumā. Eiropas Savienībā ir jārīkojas, jārīkojas, lai uzlabotu situāciju. Mums ir jāveicina pētniecība un attīstība, to jau teica arī dažādo politisko grupu pārstāvi, un mums ir jāsaprot, kā mēs varētu uzlabot savu darbību šajā jomā un kā mēs varētu efektīvāk vērsties pret vīrusu. Paldies! Paldies! Skatoties, kā šī briesmīgā slimība izvēršās un izplešās, mēs visi varam, protams, teikt, ka situācija ir šausmīga un ir ļoti nopietni politiķiem sniegt precīzas atbildes šajos gadījumos, efektīvi rīkoties, lai tiktu galā ar šo briesmīgo problēmu. Mums ir jābūt vienotiem, vēlot un lūdzot Dievu par to, lai š, mū, cilvēks atpestītu no šīs briesmīgās nelaimes. Es domāju, ka tas ir galvenais, ko mēs varam darīt. Paldies! Vaits kundze. Atvainojiet. Jā, komisāris kundze, man ir viens konkrēts jautājums par jūsu trešo punktu, kur jūs minējāt. Jūs teicāt, ka vīrus ir jāapkaro un jāizolē, nevis valstis, un es apsveicu to, ka Eiropas avio sabiedrības joprojām lido uz šīm valstīm. Gribēju no jums dzirdēt, vai tā ir atbildīga rīcība jūsuprāt, vai arī bezatbildīga. Jo vīrus jau neapstāsies tad, kad tas atceļos uz Briseli vai Berlīni vai Parīzi Un tad mēs par citām valstīm vairs nevarēsim rūpēties un gādāt. Tāpēc mans konkrētais jautājums ir, vai šie cilvēki tiek uh, medicīniski izmeklēti, vai ir šādas iespējas, kad lidmašīnas piezemējas, un vai ir domāts uh, šos cilvēkus izolēt līdz brīdim, kad ir skaidrs, skaidrs ka slimība viņus neskars. Uh, Gal galā es uzskatu, ka šis jautājums nedrīkst būt populi populistisks, jo ja mēs e, nerīkosimies saulēcīgi un vīrus nokļūs Eiropā, mēs vairs nevienam nevarēsim palīdzēt. Dēlī kun, Dela kungs lūdzu. Honorēvi Jakovčič. Jakovčič kungs. Poštovane dame i gospodo, prije svega bih se htio zahvaliti svim onim ljudima koji nesebično. Vispirms es gribēju jums uh, pateikties, pateikties visiem, kas uh, nesaftīgi darbojas uz vietas, jo šeit ir runa par pandēmiju, un tāpēc problēma ir tāda, ka šī, ies, šī slimība izplatās aizvien tālāk. Bet mums ir jābūt arī atklātiem. Šī pandēmija mūs ir pārsteigusi, to nākas atzīt un tagad nākas konstatēt, ka pastāv problēmas ar koordināciju šīs slimības apkarošanā. Mūsu kontinentā, eh, Eiropas Savienībā mēs redzam šīs eh, koordinācijas problēmas, bet tādas ir arī sadarbībā ar partneriem, un tas attiecas uz visu pasauli, ne tikai Rietumā Afriku. Es atbalstu to, ka mēs pēc iespējas vairāk investējam pētniecībā, lai varētu izvairīties no šādiem scenārijiem. Uh, un man ir uzticība arī komisijai, kurai noteikti ir eh, vislabākie nodomi. Obermaier kungs, lūdzu. Runātājiem no mikrofona. Paldies, priekšsādātāji. Mums ir nepieciešami ārsti un tādi eksperti, medikamenti un karēvi, kuri nepieciešamības gadījumā var arī šaut. Jūs situācija ir nopietna. Uh, Ebolas apkarošana Rietumāfrikā bez naudas nav iespējama, bet bez jebkādas koncepcijas sūtīt naudu uz Rietumāfriku uz eh, krīzes eh, eb, eh, epidēmijas, epidēmijas skartajiem apgabaliem ar neko nedod. E, es ir jārīkojas, ir nepieciešams mobilās slimnīcas, medikamenti, ārsti un tādi eksperti, kuri var izglītot medicīnas personālu uz vietas bet to nevar darīt bez attiecīgo valstu mandāta un bez karavīriem, kur nepieciešamības gadījumā var aizsargāt mūsu uh, nosūtītos cilvēkus, lai epidēmija neizplatītos. Liels paldies, Jāten Maki kundze. Okay. Arvoisa puhemies, Ebola on tällä hetkellä yksi. Paldies, priekšsādātāji. Šī ir krīze, kas uh, uztrauc gan Eiropas Savienību, gan daudzas starptautiskās organizācijas, bet uh, tās līdz šim nav pareizi rīkojušās. Vīrus ir attīstījies un izplatījies tālāk. Tagad ir nepieciešama starptautisko organizāciju palīdzība un sadarbība. Ir kauna lieta, ka Pasaules veselības organizācija uh, ne, ka tai nav pietiekamu resursu, lai uh, pildītu šīs prasības. Ceru, ka ES kopā ar citām starptautiskajām organizācijām un PVO uzsāks sadarbību, lai e, nevarētu runāt vismaz par resursu trūkumu, lai izvairītos no draudiem. Liels paldies, un tagad e, pēdējā runātāja noslēguma komentāriem mm, komisāre. A, a tutte le famiglie. Es gribētu izteikt līdzjūtību visiem, visām ģimenēm, kas ir zaudējuši savus locekļus, un cilvēkiem, kas palīdz šiem slimniekiem. 150 miljonu eiro tiek veltīts šim jautājumam. Vajadzētu pārbaudīt, kas, kas ar šo naudu ir darīts, kas to lieto, kas to saņēma, tad mums būs vismaz pamats, lai varētu piešķirt citas līdzekļus. Domāju, ka mums Itālijā vajadzētu skatīties, kur šī nauda pazūd šādās situācijās. Komisārē vārds. Gribētu pateikties visiem, kas šodien ir runājuši. Vispirms gribētu sākt ar to jautājumu, vai Eiropa rēģēja pietiekami ātri. No humanitārā viedokļa jā. Mēs bijām pirmie, kas sniedza finansu atbalstu, un mēs arī pirmie nosūtījām savus ārstus uz šo riskanto vietu. Mēs mobilizējām uzmanību šai epidēmijai, un kopš marta, kad tā sākās, Mēs humanitārā veidā ļoti tieši runājām, šī ir nopietna problēma, mums ir jārīkojas koordinētā veidā. Augustā kopā ar Pasaules veselības organizāciju mēs vērsāmies pie dalību valstīm, lai aktivizētu civila aizsardzības mehānismu lai sniegtu palīdzību graudam. Ļoti bieži mēs atrodamies situācijā, ka mēs esam tā kā kanārī putns. Mēs zinām, pirms pārējā pasaule to saprot. Taču, jā, protams, starptautiskā sabiedrība kopumā nav bijusi pietiekami aktīva, lai reaģētu uz ārstu aicinājumiem. Sevišķi medicīnas ansvarnie bez robežām no pirmās dienas par šo jautājumu ir runājusi. Pasaulē bija nepieciešams zināms laiks, lai atzītu šo problēmu. Pat Pasaules veselības organizācija to no sākuma neuztvēra tik nopietni. Es gribētu gribētu uzslavēt mūsu dalību valstis, jo pēdējās nedēļās mēs esam redzējuši aktīvu reakciju. Daži piemēri - Austrija nosūtījusi aizsargu apģērbu, Itālija, lauku hospitāli, Lielbritānija un Anglija un Francija atver jaunus centrus un sūta gultas, Ungārija palīdzējusi finansiāli. Spānija no Sierra Leonas vien ir nosūtījusi palīdzību. Arī mūsu militārie darbinieki šodien un rīt ieskatīsies, vai viņi nevarētu palīdzēt evakuācijas procesā, par kuriem daudzi no jums ir runājuši. Jautājums ir arī par evakuāciju vispār kopumā. Mēs tagad redzam globālu mobilizāciju šīs epidēmijas sakarā, taču mums ir jābūt fokusētiem, jo šodienas pasaulē mēs redzam krīzes, kas faktiski cenšas piesaistīt uzmanību un resursus, un to ir daudz. Bez ebolas mums ir četri otru lī, trešā līmeņa, augstākā līmeņa humanitārās krīzes - Irāka, Sīrija, Centrālā Afrikas Republika un Dienvidu Sudāna. Un tāpēc es gribu uzreiz jums sacīt, ka mums ir jābūt elastīgākiem budžeta ziņā, lai mēs varētu piešķirt naudu straujāk jo agrīnā rīcība aiztaupīs dzīves, cilvēku tie, ciešanas un arī finanšu apjomus nākotnē. Es domāju, ka mēs varam strādāt pie šī, šīs elastības momenta. Man prasīja, kā vīrus izplatās Tas var izplatīties, rīkojoties, darbojoties ar dažādiem slimiem dzīvniekiem, pērtiķiem un citām radībām. Taču pat labam mēs nesaskaramies ar tiešu apdraudējumu, jo šie dzīvnieki netiek pārvadāti lielākos apjomos domājams, ka arī laika periods, kurā šos dzīvniekus varētu sūtīt, būs pietiekami ilgs, lai slimība nesaglabātos. Tātad šeit ir daži riska momenti. Varbūt jūs tos nezināt. MSF, tātad medicīna bez robežām, neziņo par nevienu gadījumu, ka kāds viņu darbinieks būtu inficēts, un viņi ir tur, viņi darbojās. Tātad kontrolēt ir iespējams ebolas uzliesmojumu, jāmazgā rokas, un ar to nodarbojās arī aviokompānijas, ir spērušas šos nepieciešamos soļus dezinfekcijas virzienā Un es domāju, ka ja mēs beigsim jebkādu iespēju sazināties un sūtīt cilvēkus uz turienu un izvest no zonām mūsu māsiņus un ārstus, tieši tad šī epidēmija varētu izplatīties, un tad apdraudējums mums varētu kļūt vēl lielāks jo mazāk mēs, jo ilgāk mums šī cīņa ieilgs, jo lielāks būs problēmas. Ir jautājums par zinātni, par vakcīnām, ir kā ļoti aktīva vakcīnu un dažādu ārstēšanas līdzekļu izvēršana šajā reģionā. Mēs varam palīdzēt cilvēkiem, taču būsim atklāti apjomi ir ierobežoti. Vai mēs varam palīdzēt visiem? Nē, mēs nevaram palīdzēt visiem. Tāpēc mums ir nepieciešams cīnīties ar ebolas vīrusu tās avotā, visagresīvākā iespējamā veidā. Un mans pēdējais punkts saistās ar koordināciju tā, protams, ietaupa, aiztaupa dzīves, dzīvības. Mums ir labs mehānisms saistībā ar apvienotām nācijām, taču mums jākoordinē arī mūsu pašu dalība. 28 dalību valstis un komisija, mēs katrs strādājam atsevišķi, mēs radām nepieciešamību nevajadzīgu spiedienu uz cilvēkiem, kas strādā nopietni. Protams, es saprotu, ka es pārsniedzu laiku, atvainojiet, šī ir man pēdējā doma. Es lepojos ar to, ka ar jūsu palīdzību mēs izveidojām avārijas, jeb ekstrēmo gadījumu reaģēšanas centru, un tas ļauj mums reaģēt šādos brīžos. Paldies! Tagad došu vārdu padomis pārstāvim Dela Vedova kungam. Liels paldies priekšsādātāji, godāmie deputāti. Es varu jums apliecināt, ka padome turpinās skatīt eh, ebolas vīrusu kā vienu no savām galvenajām prioritātēm. Liels paldies komisijai par visu paveikto darbu un liels paldies jums par interesi. Es ļoti augstu novērtēju to, cik skaidrs atbildes deva komisāra Georgieva un arī atbalsta tos eh, darbības punktus, kas tika uzskaitīti runājot par palīdzību. Mēs sniedzam humanitāru palīdzību ārstu veidā, uzstādot lauku slimnīcas, bet tā ir ārkārtas palīdzība. Tā ir ievērojama palīdzība, jo Liberijā un Sieraleonē veselības aizsardzības sistēma ir sabrukusi, trūkst pārtikas, pastāv problēmas eh, lauksaimniecībā pārtikas nodrošījumā un arī problēmas valdībā, kas rada lielāku nestabilitāti. Un kamēr šī nestabilitāte pastāv, epidēmija izplatīsies tālāk. Tāpēc mums ir jāpalīdz Āfrikas valstīm sagatavoties uh, sniegt precīzu atbildi uz šīm problēmām. Janvārī ES tiksies ar partnervalstīm arī ANO kontekstā, lai koordinētu tālāku atbildi uz šo krīzi. Mēs e, gatavojam ES atbildi, lai aizsargātu ES pilsoņus pret šo infekcijas slimību un palīdzētu mūsu veselības aizsardzības dienas. Ja mēs atzīstam, ka ir nepieciešams būt piesardzīgiem saistībā ar cilvēkiem, kas iebrauc Eiropā, un kuri varbūt šī vīrusa nesātāji. Un viss iespējamais tiek darīts, lai sagatavotos šādai iespējai. Risks uh, noķert šādu infekcijas slimību Eiropas Savienībā ir ļoti zems pat tiem, kuri ceļo uz šīm valstīm. Lielas paldies! Uh, šīs diskusijas esam noslēguši. Un um, pirms uh, pārējiem pie nākamā punkta es. Uh, pastāstīšu par protokolu. Mm, 199. reglamenta punkts uh, saka, ka tad, ja